Līdz ar to mēs varam tagad arī apstiprināt padomas pozīciju. Priekšsādātais parakstīja šo padomas pozīciju kopā ar padomas priekšsādātāju šo pēcpusdienu. Tālāk Moreira ziņojums. Tālāk par preču eksportu, pārvadājumu starpniecību un tranzītu kontroli. Grozījumu nav, līdz ar to mēs apstiprinām padomas pozīciju. Tālāk. Langen ziņojums par atvasinātajiem vērtspapīriem. Un došu vispirms vārdu komisijai. Lūdzu, Taģāni kungs. Nepaldies priekšsēdētāji. Komisija apsveic politisko vienošanos, kas panākta šajā jautājumā. Mēs tomēr arī vēlētos, lai jūs sēdz protokolā atspoguļojas arī mūsu iebildumi pret ja izvēlēto juridisko pamatu. Uh, mēs uzskatām 67.3 būtu jāsvītro. Šis pants. Mēs komisija uzskatām, ka arī 270. pants būtu jāuzskata kā par neatkarīgu pantu, kurš ir piemērojams deleģēto aktu sagatavošanā. Ņemot vērā jurista ekspertu atzinumu, uh, Uh, lūk, mēs balstāmies uz šādu pamatojumu, uzskatām, ka nepieņemams jūsu izvēlētājs 290. pants. Kas paredz šāds pienākums, lai arī eksportētājiem būtu atsevišķi jānodrošinas konsultācijas, kāds ir noteikti no Langenvārds, uh, Langenkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par šo juridisko jautājumu. Tūlīt arī izteiksies komitejas priekšsēdētāji. Padome un parlaments ir noraidījuši komisijas priekšlikumu līdz ar to starp diviem likumdevējiem, likumdevēja iestādēm ir absolūti vienprātība par to, ka šī komisijas izvirzītais juridiskais pamats ir nepareizs un es vēlētos nedaudz paskaidrot par šiem projektiem. Mēs līdz ar šo atvasināto vērtspapīru priekšlikumu tiešām varbūt rāpam pašā tirgus kodolā. Uh, Trīs gadi ir pagājuši kopš Lehman Brothers uh, krīzes, un mēs redzam, ka tieši arī atvesināto vērtspapīru tirgiem būtu jābūt uh, skaidri reģistrētiem un centralizēti jātirgo. Mēs redzam, ka 2011. gadā tas sasniedz 7, 8 miljardus ASV dolārus, kas ir uh, trīsreiz vairāk nekā pasaules uh, IKP kopumā. Uh, Lūk, ja mēs ļaujam viņam darboties ar šādām summām, tad ir skaidri jāpanāk, ka tās visas arī mm, iestāžu veiktās operācijas ir skaidri centralizētas un pārskatāmas. Un tāpēc ir jānodrošina šī arī mieskaita, un tāpēc tam visam ir jābūt skaidrs uh, regulatorais ietvers. Un tāpēc mums arī ir jāpanāk vienošanas ar iestādēm no trešām valstīm. Es pateicos visiem kolēģiem, kolēģiem, arī komisijai. Paldies komisaram Baņģē Diemžēl jāsaka nožēla par to, ka šik ļoti svarīgā jautājumā mums, diemžēl, nav iespējams noturēt šāds izsmeļošas debats. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu drīz arī pabeigt visu šīs normas, jo jau 2011. gadā mēs uzsākām šis debats, un tagad mēs esam trialogu sarunās, esam nonākuši pie šī rezultāta, un diemžēl mums nebija pieņēmams ar svirasjums, ka galvantā nevarējām par to debatēt. Jāmaina reglaments. Paldies Langien kungam, Balsts kundz. Jūs arī vēlēties izteikties, lūdzu. Thank, thank you very much. Um, I, I... Lielas paldies. Es ņem vērā to, ko komisija teica attiecībā 77. panta trešo punktu, bet mēs negrasamies to svītrot. Pantā ir teikts, pirms eh, pieņem deleģēto aktu komisija konsultējas ar ESMA. ESMA nav dalība valsta eksperti, tie ir neatkarīgi regulējošas iestādes darbinieki, un tāpēc viņi ir neatkarīgi. Te mēs nerunājam par dalību valsta ekspertiem, un te ar, viņi arī neuzliek mums nekādas saistības, un šī iemesla dēļ mēs neesam viensprāts ar komisijas uh, nostāja, ka tas ir pretēji 290. pantām līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un es gribu, lai tas tiktu piefiksēts protokolā. Paldies, Balsas kundze. Un tagad balsosim. Sāksim ar 34. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts viss priekšlikums ar grozījumiem par, pret, atturas, neliela balstiņa, pieņemts. Likam, leģislatīvais priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Un tagad pārējām pie Morāna Šarķie ziņojuma minimālās drošības un veselības aizsardzības prasības attiecībās darbņēmē pakļaušanu, kur ir fizikā. Pirmais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Līdz ar viss ar grozījumiem par pret, atturas, pieņemts. Leģislatīvā likumdošanas rezolūcija personālais balsojums saka balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar ļoti lielu balsu vairākumu. Apsveicam referenti. Kāzas kunga ziņojums par administratīvo sadarbību akcijas nodokļu jomā. 12. un 14. grozījums nav pieejams visās, visās valodu versijās, un saskaņā ar 157. pāntu mēs par tiem nebalsosim, pirms nebūsim atrisinājuši šo jautājumu. Par grozījumiem balsosim blokā 2, 9, 11, 15, 29 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Un tagad grozītais priekšlikums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un likumdošanas rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar ļoti lielu balsu vairākumu. Apsveicu referentu. Vogan kunga ziņojums. 2013. gada ieņēma izdevuma tāme. Rezolūcijas priekšlikums sāksim ar otro punktu, sākotnējais teksts, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sep septītais personālais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums, personālais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcija ar gro grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad balsojumu varam sākt. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam referentu. Un tagad man te ir ziņojums par uh, mobilizāciju, par globālo pielāgošanās fondu. Otrais grozījums par pret atturas Noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Par rezolūciju balsojam. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Lamasūra ziņojums. Reglamentu grozīšana saistībā ar izmaiņām Eiropas parlamenta attiecībās ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības. Grozījumi no 1 līdz 6, kas par pret atturas pieņemts. Balsojam par uh, priekšlikumu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Apsveicam referentu. Par reglamentu Migāska kungs vēlas izteikties pirms balsojam par Baltkrieviju. Migāska kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Kā jūs atcerties, pirms divām nedēļām Strasbūrā mēs atlikām uh, balsojumu par uh, stāvokli Baltkrievijā uz divām nedēļām. Vienu dienu pēc tam, kad Lukašenko kungs uh, neapžēloja divus uh, uz nāvu notiesātos cilvēkus. Es toreiz sacīju, ka tas tiks skaidrots, ka mūsu vājums signāls, un diemžēl man izrādījās taisnība. Šie divi jaunie vīrieši uh, zaudēja savu dzīvību nākamajā dienā pēc tam. Un tas tikai vēlreiz pasvītro manu uzskatu, ka tā, tā ir viena no mācībām par to, kā mums vajadzētu rīkoties attiecībā pret Baltkrieviju un Lukašenko. Mums nevajadzētu kāpties nevienu solis atpakaļ savos centienos un ir jāgarantē, lai Baltkrievijas iedzīvotā varētu dzīvot cieņas pilnu dzīvi. Paldies! Paldies! Tagad pārējam pie Nē, tomēr dodam vārdu par Taševiču kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi, es gribētu atsaukties uz to, ka Mikāska kungs nu pat sacīja. Tik tiešām es uh, lūdzu balsot uh, par grozījumiem, par rezolūciju, bet es nepiekrītu Mikāska kunga novērtējumam, eh, ar kā viņš raksturoja situāciju. Es nedomāju, ka tā ir mūsu vājuma piezīme un ka tā noved pie tā, ka šie cilvēki tika sodīti ar nāvi. Iespējams, ka šie cilvēki tika nogalināti vēl pirms mūsu lēmumu pieņemšanas. Strasbūras nedēļas sākumā, visticamāk, Baltkrievijā tas tika turēts noslēpumā. Mēs nezinām, kad viņi tika nogalināti. Līdz ar to tas būtu tā būtu iešana pārāk tālu, ja mēs teiktu, ka mūsu lēmums pirms divām nedēļām noved pie situācijas pasliktināšanās. Pirms divām nedēļām mēs cerējām, ka Baltkrievijas politika mainīsies. Diemžēl mums neizdevās. Un šodien mēs eh, tik tiešām atzīmējam to, ka mēs neesam vienasprāts par to, kas notiek. Un es gribētu balsot par šo rezolūciju. Vigeņina kungs arī vēlas izteikties, lūdzu. Kas, lūdzu par rezolūciju. Es par reglamentu, es negrasos komentēt, es atbalstu to, ko sacīja tikko Prataševičs kungs. Vakar vakarā, pašā pēdējā brīdī, ECR uh, par sesto un par otro grozījumu lūdzu noteikti balsojumu pa daļām. Tagad ir par vēl rēģē, bet es gribētu lūgt abos uh, grozījumos par otro daļu noteikti personālo balsojumu. Tas ir par nāvsodu. Un tagad mums ir vēl vienreiz iespēja izteikt savu atbalstu nāves soda atcelšanai, mēs to varam darīt caurskatāmā un vienkāršā veidā. Paldies, vai ir kādi iebildumi pret to, ka mēs balsojam, kā personālo balsojam par otro daļu sastajam un otriem grozījumam? Lūdzu, nākamais runātājs priekšsēdētāji, es nevēlos, lai būtu personālais balsojums, jo mums tas tā bija arī iepriekš. Bija skaidra procedūra, ir skaidra procedūra, kā lūgt personālo balsojumu. Ja cilvēki to vēlas, tad viņiem ir jārīko saskaņā ar procedūru. Ja, ja mēs vēlamies balsot, ba, rīkot personālo balsojumu tikai tāpēc, ka kāds vēlas, tad jau mēs varam pieprasīt šāds balsojums par visiem jautājumiem, kas mums interesē, vai ne? Vai ir 14 cilvēki, kas piekrīt patenkungam, tātad noraida šo te lūgumu? nav 40 atbalstītāji, līdz ar to lūgums tiek atbalstīts, un mēs pārējām pie balsošanas. On compte, on compte. Skaitām, saka priekšsēdētāji. Vai jūs to nav? Oui, ça plus ou moins 40. Bien. Sans en avoir la totale certitude, je pense qu'il y a 40. Šķiet, ka ir 40 cilvēki, kas piecēlās. Tas nozīmē, ka nebūs personāla balsojums, jo šis lūgums nav apstiprināts. Tas nozīmē, ka pārējām pie balsošanas. Sastais grozījums. Pirmais bloks, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais bloks par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Apsvoj, apsveicam referentu. Euh, Ejam tālāk. nozīmēšana īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos, īpašo locekļu iecelšana. Lamsdorfa ziņojums ir nākamais. Eiropas demokrātijas fonds. Balsojuma grozījuma nav. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tālāk rezolūcijas priekšlikums paplašinās ziņojums attiecībā uz Serbiju. Kačina kungam lūdzu vārds. Vous avez la parole. Thank you, Chair. Dear colleagues. Paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi. Uzzināju, ka Serbija vēl aizvien nav no nosūtījusi parakstīto uh, līgumu par integrēto robežu pāraudzību Kūpera kungam. Šī vienošanās tika panākta 24. februārī dialogā ar Prīštinu, un tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Serbija piešķīra kandidātu status 1. martā. Prištinai nosūtījusi parakstīto oficiālo līgumā kopiju Kūpera kungam, bet Belgrad vēl aizvien to nav izdarījuši. Un IBM īstenošana ir būtiska, tādēļ Belgradai ir jārīkojas. Aicinu Serbijas valdību uh, iesniegt šos dokumentus un tādējādi saglabāt savu uzticamību un nodemonstrēt to, ka viņi ir apņēmušies īstenot šo nolīgumu. Runāju visu ēnu referentu vārdā. Paldies viņiem par konstruktīvo darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Paldies, Kačina kungs! Pārējiem pie balsošanas. Sākumā trešais balsojums par. Pret. Atturas. Pieņemts. sastais atkrīt, tas nozīmē, ka pārējām pie ceturtā par, pret, atturas, pieņemts, septītais atkrīt, astotais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts, piektais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts, pirmais grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais, kas par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam referentu. Ejam tālāk. Rezolūcijas priekšlikums paplašanāšanās ziņojums attiecībā uz Kosovu. Lunačik, kundze grib izteikties, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par labo sadarbību šī ziņojuma sakarā. Ar tā palīdzību atbalstām Eiropas perspektīvu Kosovai un gribētu izteikt kādu komentāru un lūgumu. Komentārs ir sekojošs. Tā kā par šo ziņojumu notika balsojums ārlietu komitejā jau ir pagājuši divi mēneši, tas bija janvārī, un kopš šī laika ir daudz kas noticis. Saistībā ar Kosovu, piemēram, pozitīvais dialoga iznākums starp Prištinu un Belgradu, kā arī padomas secinājumi, kas ļauj tālāk integ veikt integrētu attīstību Kosovā. Tādēļ pati esmu iesniegusi grozījumus, kas ir saistīti ar šo lietu attīstību. Lūgtu jūs atbalstīt man šos grozījumus. Es un D grupa gribētu izteikt kādu prasību saistībā ar pirmo grozījumu, par kuru tūdaļ balsosim, 13. grozījums. Uh, Un tas ir saistīts ar šī dialoga rezultātiem. Es patiešām uzskatu, ka šī, uh, tas, ka grozījums ir sākumā, tas nav pareizi. Mūsuprāt, to vajadzētu pie otrā punkta iekļaut, kur ir atsauce uz dialogu. Un tādēļ aicinātu referentu un S&D grupu pieņemt šo mūsu uh, lūgumu pārnest grozījumu uz citu vietu. Ja S&D grupa ne, nevar to pieņemt, tādā gadījumā lūgtu uh, deputātus balsot pret, jo šie jautājumi jau ir ietverti otrajā punktā. Paldies. Ročeka kungs, lūdzu. Mēs esam pret šo pārnešanu. Mēs gribētu, lai balsojums notiek tā, kāds paredzēts. Paldies. Priekšsēdētāji, tādā gadījumā es ieteiktu balsot par Lunačeka kundzes pieprasījumu. Jūs esat uh, referents, tādēļ atstāsim visu, kā tas ir. Lunačikas kundzes pieprasījums ir nobalsojums. Tagad par 13. grozījumu balsojam. Kas par? Pret? Atkrīt? Pārbaudam par 13. grozījumu. Sākam balsot. Le vote est fermé. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par. Lūdzu, rokam. Pret. Atturas. At. Noraidīts. Otrais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts trešais grozījums mutisks grozījums no Lunačakas kundzes. Vai jūs atsakaties no grozījuma? Labi, tādā gadījumā šis grozījuma priekšlikums tiek svītrots. Lūdzu, jums vārds. Jā, es biju domājis, tā kā tas visāk šis grozījums jau ir skaidrots tekstā, man tur vairs nevajadzētu par to pierunāt. Tad mēs runājam par to, kas ir noticis pēdējo divu, trīs dienu laikā un to es gribēju šeit iekļaut. Tāpēc būtu šāds teksts. Apsveic komisijas institīvu uzsākt arī stabilitātes pētījumu, lai nodrošinātu arī stabilitātes no, nolīgumu parakstīšanu ar starp Eiropas Savienību un Kosovu, ņemot vērā 28. 2012. gada mm, padomu secinājums, un tāpat arī apsveic arī īpašo pētījumu, ko arī pasunāja komisārs Fīle martā nodrošinot pirmo arī sanāksmi Kosovas integrācija Eiropas Savienībā un ceru, ka to varēs pabeigt arī jau vēlākais līdz 2012. gada rudenim. Vai kādi iebildumi pret šo iebildumu? Ah, Labi, tad balsojam. Kas par? Pret atturas pieņemts. Seši par pret atturas pieņemts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 pret atturas noraidīts. 19 par pret atturas noraidīts. 8 par pret atturas noraidīts. 20. Nu labi, pārvodam 8. Lūdzu. Beidzam balsot. Jā, par. Tātad pieņemts. 20D. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10 par. Pret. Atturas. Labi, pārbaudām. Lūdzu, sākam balsot par desmit. Grozījumu numur desmit. Beidzam balsot. Pieņemts. 11 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12 par pret, kas atturas noraidīts, viens par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par tekstu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents kundzi. Tālāk rezolūcija attiecībā uz Turciju. 17 par pret atturas noraidīts. Tālāk. 26 ar papildus Oimens Ruitens kundze iesniegusi mocisko grozījumu. Vai kādam ir iebildumi pret šo, ko iesniegusi Oimens Ruitens kundze? Jums lūdzu vārds, Roitins kundze, Amen Roitins kundze. Jā, es vēlos iesniegt papildinājumu mutisko grozījumu, kur mēs zinām ethnic and religious communities, etniskās un reliģiskās kopienas. Var kādi iebildumi? Iebildumu nav, balsojam tad par. Tad balsojam par ba daļās, pa pirmā daļa par, pret, atturēs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturēs noraidīts. Pārbaudām. Labi, par otro daļu pārbaudām elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešajā daļā par pret atturas, noraidīts. Ceturtā daļa par, pret. Lūdzu, bija zinām kavēšanās, lūdzu elektroniski pārrodām par ceturto daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas nav skaidrs. Lūdzu, pārbaudām elektroniski par pirmo grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 13 daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas atturas noraidīts. 18 par, pret, noraidīts. 11 par, pret, atturas pieņemts. 12 par, pret, atturas pieņemts. 3 par, pret, atturas pieņemts. 14 par ar mutisko grozījumu, ko iesniedz Objāls kungs. Lūdzu, jums ir vārds iepazīstināt ar grozījumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nolasīšu šo tekstu. Kā tad iesniedzam šo? Tad eh, mēs norādām šie uzbrukumi, kas ir vērsti pret Eiropas birojiem, ko uh, vīstu no turku avīzes. Uh, un mēs to nosodām un aicinām koordināti arī to izmeklēt. Lamsdorf kungs, lūdzu. Ar mikrofonu, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tā kā mēs arī vēlamies tomēr saukt uz sākotnējo grozījumu, tad mēs runājam par Amani avīzi, kas arī veic šos uzbrukums Parīzē, Rotterdamā, Cīrihē. Un žēl, ka mēs nevaram nosaukt arī citas avīzes vārdā, bet eh, kādā ziņā atbalstīsim arī šī kolēģi iesniegto grozījumu, jo preses brīvums ir pats svarīgākais jautājums. Tātad, vai kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Labi, tad balsojam par arī 14 ar šo mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. 19. Elektroniski lūdzu. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums var. Pret. Atturās. Noraidīts. Par 39. punktu pirmajā daļā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums pār. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15 pār. Ne arī personāla balsojums. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20D. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 24. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 21. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 6. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Par 48. punktu sākotnēju tekstu sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 50. punkts sākotnē teksta versija par pret. Nav skaidrs, jūs laikam nopirkusāt. Kas par pret? Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas nav skaidrs. Elektroniski pārbaudām. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Devītais grozījums daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Norēdīts. Otrā daļa par pret norēdīts. 22. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23D. Par pret noraid, noraidīts. 10 par pret pieņemts. Tālāk 58. Dartmut kunga iesniegtājs grozījums. Jums lūdzu vārds. Mikrofona nav. Jūs mikrofons nav iesniegts. Paldies, priekšsēdētāji. Es nolasīšu savu mucko grozījumu. Uzskat, ka dalības ar Eiropas Savienības eh, sarunas ar Turciju būtu jāaptur uz laiku, līdz Turcija izbeidz šo bezvīzu nolīgumu, ko tie parakstīja 2009. gadā ar Sīrijas prezidenta režīmu, tātad Sīrijas prezidenta Bašara al-Asadu. Iebildumi nav pret šo grozījumu. Meklīti. Lūk, iebildums. Bien, donc cet amendement oral n'est pas retenu puisqu'il y a plus de 40 personnes. Madame, comment s'appelle là au bout Madame Omen. Oimens Ruitens, kundze, jums vārds. Lūdzu, klusum zālē. Oitens, uh, jā, priekšsēdētāji tam absolūti nav nekāda sakara ar šo mocko grozījumu. Šis ir ierasts grozījums, un to vajadzēja ieviest jau klasiskajā procedūrā. Es līdz ar to esmu pret šādu mocko grozījumu. Nu labi, tad balsojam. Tātad pēdējais balsojums, personālais balsojums. Beidzam balsot. pieņemts ar lielu balsu vairākumu, apsveicam referentu. Un tagad pārējām pie balsojuma paplašināšanas ziņojas attiecībā uz Melnkalni. Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Balsojums par visu kopā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Un tagad balsosim par Badūkungu ziņojumu korporatīvās vadības atvars Eiropas uzņēmumos. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārējām pie otrā grozījuma par pret nav skaidrs. Pa, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Badūkungs, jums ir mutiskais grozījums par uh, pirmo. Dodu jums vārdu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, Badūkungs. Paldies! Es gribētu pievienot vārdu brīvprātīgs 11. punktā. Tas ir 18. punkts. Labi, tad balsojam par pirmo ar šo grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Trešais grozījums par? Nē, pārbaudīsim iepriekšējo elektroniski. Sākam balsot. Pirmais grozījums tātad. Beidzam balsot. Norādīts. Un tagad trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā par. Pret. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad par rezolūciju kopumā elektroniskais balsojums. Gatavojos slēgt balsošanu. Pieņemts. Apsveicam Badū kungu. Pārējām pie nākamā ziņojuma. Īvenovas kundas ziņojums Eiropas investīcijas banka. 2010. gada pārskats. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 39. kas par pret atturas noraidīts. 80. punkts par pret atturas pieņemts. 81. punkts par pret pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts pieņemts. 89. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 91. punkts par, pret, atturas pieņemts. Lūdzu, mudīgāk. 95. par, pret, atturas pieņemts atturas, pieņemts. 101. par, pret, pieņemts. 114. personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad uh, par rezolūciju kopumā par, pret, Gebels kungs, jums par reglamentu, kas sakāms, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, man šķiet, ka jūs tā ļoti ātri izgājāt cauri balsošanai, tad, kad runājat par 89. punktu otro daļu. Es domāju, ka mums vajadzētu pārbaudīt elektroniski balsojumu par 89. punktu otro daļu. Es atvainojos, bet tas jau ir pieņemts, saka priekšsēdētāji. Es nevaru atļaut atgriezties. Bēdējais balsējums par, pret, atturas. Pieņemts pārējiem pie vēlējienas ziņojuma 2010. gada ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību. Pirmais grozījums divi par daļām. Pirmā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa - personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trīsdesmitais punkts. Pa daļām. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Par otro daļu personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, redziet, pieņemts, bet ar divām balsīm, ar divu balsu starpību tikai. Divu balsu pārsvaru. I apsvērums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim tātad par I apsvērumu punktu. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, kas par, pret, atturas pieņemts. Pateicos jums par balsošanu, un tagad pāriesim pie balsojuma skaidrošanas. Lamsdorf kungs, jums vārds. Lūdzu, nedaudz klusuma zālē. Balsošanas sarakstos Tur ir uzrādīts, ka Langena ziņojums ir pašiniciatīvas ziņojums. Tas ir tāds tehnisks lūgums. Te ir runa par uh, ierosinājumu padomēji. Mm, saskaņā ar reglamentu, ja no grupas nav grozījuma, tad tas tiek uzskatīts par pieņemtu. Es gribētu, lai šī kļūda tiktu precizēta un izlabota. Paldies! Paldies Lamsdorf kungam! Pieņemto zināšanai, tātad balsošanas skaidrojumi